Vēl nesāksim ar balsošanu, man ir divi paziņojumi. Pirmkārt, tas, ka Elenija tev kāras kundze ir atstājusi ETP politisko grupu un ar 8. mārtu ir.